Tālāk eh, no partijām nepiedarīgo politisko grupas arī saņems iesniegums. Un ja šis protokola apstiprināšanai neviens neiebildīs, tad līdz ar to šeit arī attiecīgā persona tiek arī apstiprināta. Tālāk.